par represijām. Un šobrīd eh, šāde, šādā melnajā sarakstā ir iekļaut 78 cilvēki. Paldies! Dank, komisār. Paldies komisāram Dalīkungam. Ir iesniegt septiņi rezolūcijas projekti, debats ir beigušās, un tūlīt notiks arī balsojums par šiem rezolūcijas projektiem. Vispirms balsosim par drošības situāciju Sāhels reģionā ir iesniegti septiņi rezolūciju projekti un viens kopējas rezolūcijas projekts no sešām politiskajām grupām. Par to arī balsosim. Kas par? Pret? Atturas? Pieņemts. Tālāk balsošana par rezolūciju priekšlikumiem attiecībās pārkāpumu nesodīšanas gadījumiem Filipīnās. Arī šeit ir projekts no septiņām politiskajām grupām. Kolēģis Silvestris ir lūdzis personāla balsojumu. Vai jums ir uh, iebildumi pret to? Ja nē, tad būs uh, personālais balsojums. Bet man nav līdz kartītes. Sākam balsot. Albert, tu vari palīdzēt. Man kartī tur ir noslēpusies. Nu, citi jau nedrīkst tā deputāta vietā balsot, bet jūs jau redzat, ka es viņu lūdzu to darīt manā vietā. Mīļš, paldies! Vai visi nobalsoja? Deskungs, man nāc balsošanas kārta. Paldies! Lūdzu, kolēģi, nedaudz uzgaidiet. Redzēt, es nepārkāpšu nekādas tiesības, pats nobalsošu. Visi nobalsojuši, tad balsošana beigusies. Vienbalsīgi pieņemts, trīs deputātiem atturoties. Un tagad balsojums par mazākuma tautību stāvokli Irānā. Šeit ir vairākas kopējas rezolūcijas, ko iesniegušas vairākas grupas. Pirmais projekts ir atsaukts. Balsosim par sākotnējo tekstu, septīto punktu, un es zinu, ka pasaut kungs nāks klajā ar mutisku grozījumu priekšlikumu. Šeit ir runa par diskriminēšanu uz eh, musulmaņiem, kas nav šīti. Mēs vēlamies to paplašināt un atsaukties arī uz kristiešiem, asīriešiem un citām reliģiskajām minoritātēm. Un tāpēc mēs ierosinam šādu formulējumu. Tātad, tātad iz, vai reliģisko minoritāšu tādu kā uh, musulmaņu, kas nav šīti, asīriešu, kristiešu un tā tālāk vajāšana. Tātad tas ir mūsu mutiskais priekšlikums. Tā, mēs iekļaujam šeit arī musulmaņus, kas nav šīti, asīriešus un kristiešus. Paldies! Vai ir kādam iebildumi pret šādu mutisko grozījumu? Iebilduma nav. Tad balsosim par šādi grozīto sākotnējo tekstu. Kas par? Pret? atturas pieņemts. Un tagad galīgais balsojums ar, par šo te rezolūcijas projektu ar grozījumiem. Personālais balsojums sākam balsot. Visi nobalsoja. Slēdzu balsošanu. Arī šī rezolūcija ir pieņemta. Diviem deputātiem atturoties un 49 balsojot par. Balsošana līdz ar to ir beigusies. Dekaizers kundze lūdzu vārdu. Es nobalsoju. Bet laikam pārāk ātri izvilku savu kartīti. Es nezinu, vai man balss ir pieregistrēta, tāpēc nolēmu mutiski par to pateikt. To mēs pārbaudīsim un tad jau redzēsim. Dāmas un kungi, no Tautas partijas un eh, FD Es esmu saņēmis lūgumus par uh, amatiem. Uh, Ulmerkungs darbosies turmāk transporta komitejā, Kosas kungs trānu komitejā, Andrija kungs darbosies agrī komitejā. Vai ir kādi iebildumi? Iebildumu nav. Tādējādi šie cilvēki ir apstiprināti šajās komitejās. Protokolu jūs saņemsiet nākamajā sanāksmē, un uh, ja nav jums nekādu